paredzētas um, sarunas par Eiropas Savienības un Vietnamas brīvās tirzniecības nolīkumu, un uh, komisija sniegs savu paziņojumu. Sirsnīgi sveicu mūsu vidū komisāru Almuņu un dodu viņam uzreiz vārdu. Much, Paldies priekšādātāji, godātie deputāti. Komisijas vārdā grib atgādināt iemeslus, kāpēc vēlējāmies spēcināt tirzniecības attiecības ar Vietnamu. Tā ir valsts, kuram ir 90 miljoni iedzīvotāji, trešā, ASEAN lielākā, trešā lielākā valsts ASEAN. Ļoti dinamiski eh, iedzīvotāji, lielākoties jaunāki par 50 gadiem, un Vietnama ir attīstības veiksmas stāsts. Politiskās un ekonomiskās reformas, kas 98. gadā tika aizsāktas, ir pārvērtušas Vietnam par no vienas par nabadzīgākajām valstīm, par vidēju ieņemumu valstīm burtiski gadsim, ceturtdaļu gadsimta laikā. Šis reformas novaduši pie izaugsmes, un likme ir apmēram 6% vidēji laikā no 2008.12. gadam. Pagājušo gadu pirmo reizi Vietnam apsteidza Indonēziju kopējā uh, Uh, preču apmaiņas vērtību jomā ar Eiropas Savienību. Un tā ir ceturtais svarīgākais uh, partners ASEAN nācija ietvaros pēc Singapūras, Malēzijas un Taizemes. Eiropas Savienībā līdz 2015. gadam 90%, un es atkārtoju vēlreiz, 90% no ekonomikas izaugsmas būs jāmeklē citur, ārpus Eiropas. Un lielākoties tieši Āzijas un Klusā okeāna reģionā. Āzijā ir vien daudz no visstraujāk augošajām tautsēmniecībām pasaulēm, un tāpēc mums, kā Eiropas Savienībai, ir tikai loģiski palielināts attiecības, spēcināt attiecības ar šo valsti. Tas ir mūsu pašu interesēs veicināt tirdzniecības un investīciju attiecības, ja vēlamies veicināt attiecību ES. Tā ir daļa no mūsu atjaunotnes plāna. Tas ir kā tālākais solis mūsu gala mērķa sasniegšanā, respektīvi vienošanās panākšana ar visām reģionu valstīm. Vienošanās ar Vietnamu ietvers pakalpojumus un dažādu veidu preces, tāpat arī valsts pasūtījumu, ilgspējīgu attīstību un regulējošo ietvaru. Tāpat kā iepriekšējās sarunās, eh, kas jau noslēgušās, arī tagad tiks veidot skaidra saikne starp uh, tirsniecības noteikumiem un politiskiem noteikumiem asociācijas nolīguma ietvaros. Vienošanās ļaus Vietnamai turpināt reformas, ko nu, izpildīt saistības, ko uzņēmās iestājoties PTO, piemēram, uz pārskatāmību un publiskajām konsultācijām, tādējādi padarot savu sistēmu daudz eh, reālāku un nodrošināt ekonomisku izaugsmu. Vietnam turklāt slēdz ļoti daudzus dažādus nolīgumus, šobrīd īsteno plašas sarunas ar ASEAN valstīm un trans eh, klusā okeāna partnerību. Komisijas pārstāvi devās uz Hanoju, 17. martā tikāmies ar Vietnams sirdniecības ministru, tika veikts tāda kā inventarizācija, konstatējām, kas ir kas. Komisija vēlas noslēgt šīs sarunas gan strauji, nu, ideālā kārtā līdz uh, sava sasaukuma beigām, tātad līdz oktobra beigām, tā, lai uzņēmē darbību Vietnamā un Eiropas Savienībā varētu gūt labu no šāda veida nolīguma noslēgšanas un varētu veicināt izaugsmu abās valstī, abās tautsēmniecībās. Gribu teikt paldies Eiropas parlamentam balsojam par šo rezolūciju, kas pilnīgi noteikti nosūta skaidru un konsekventu vēsti mūsu sarunu partneriem attiecībā uz šo sarunu gaitu. Paldies! Danke, Herr Kommissar. Zu Wort gemeldet hat sich nun Herr Gaspari. Paldies, tagad vārdu dod uh, Gaspari kungam. Herr Präsident Karas, geschätzte Godamais uh, Kārēsa kungs, godamais komisāra Almoņas kungs. Startautiskā tirzniecība mums ir ļoti būtiska, lai nodrošinātu nodarbinātību un izaugsmi, jo īpaši šeit ir jāpiemina ASEAN reģions. Pēdējās desmitgadē šīs valstis ir atvērušās eh, globālajai ekonomikai, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc ekonomiskā attīstība ir tik spēcīga. Šajās eh, sarunās esam piedalījušies jau vairākus gadus, un sarunu mandāts ir uh, ļoti mainījies tieši Eiropas parlamenta viedokļa dēļ. Mūsu šīsdienas rezolūcijā mēs gribētu uzsvērt, ka līdz sarunu beigām mums vajadzētu uh, Eiropas komisijai lūgt ņemt vērā vairākas prioritātes, un mēs vēlamies arī sabiedrībai minēt, ka uh, šajās sarunās, tāpat kā arī daudzās citās starptautiskās tirdzniecības sarunās, ir vajadzīga ļoti liela caurzmība. Man jo īpaši būtiski liekas tas, ka no vienas puses mums vajadzētu nodrošināt, lai Vietnama um, uh, tiktu uzskatīta kā valsts, kas ļoti ātri attīstās, bet no otras puses mums ir uh, jādomā arī par dažādiem izņēmumiem, par pārējais periodiem, kas kaut kad tomēr beigsies. Uh, Tieši tāpēc mums šādos nolīgumos vajadzētu konkrēti nosacīt, ka šādi pāries periodi nevar vilkties gadu desmitiem ilgi un līdz ar to radīt asimetrisku regulējumu nolīgumos. Vietnama eh, kā arī agrāk ir valsts, kur eh, tiesiskas valsts principi vēl ar vienu nav tikpat augstā līmenī kā Eiropas Savienībā. Tieši tāpēc mūsu nolīgums ar Vietnamu ir ļoti labs piemērs tam, ka mums ir vajadzīga investīcija aizsardzība. Mums ir jānodrošina, lai investori no Eiropas Savienības Vietnamā tiktu aizsargāti tieši tāpēc, ka šī tiesību sistēma nav tik pat labi attīstīta kā Eiropas demokrātijā. Vienlaicīgi tāpat ir skaidrs, ka investoriem ir ļoti daudz stem, stimulu Uh, strādāt šajās valstīs, bet ir vienlaicīgi jāaizsargājas arī no patvaļīgiem valdības lēmumiem. Tātad ir vajadzīgs tāds kā drošības tīpu, tīkls saistībā ar investīcijām, ir vajadzīgs atsevišķs investīciju aizsardzības nolīgums. Un cerams, ka kolēģi šodien arī paudīs šādu viedokli. Es gribētu pateikties komisāram par to, ka esam tik tālu nokļuvuši šajās sarunās. Mums bija tāds kotakārīgs mērķis panākt šī nolīguma noslēgšana līdz gada beigām. Es ceru, ka komisija arī turpinās tikpat cītīgi strādāt nākamo nedēļu un mēnešu laikā, un eh, redzu, ka arī Werner Langenkungs ir klāt, viņš ir azēna delegācijas vadītājs, un viņš ir vienmēr ļoti rūpīgi sekojis līdzi šiem jautājumiem. Es eh, ceru, ka nākamajā sasaukumā mēs varēsim priecāties par šo sarunu veiksmīgu noslēgumu. Paldies, kolēģi! Tagad eh, došu vārdu Bentam Langem. Dankeschön, Herr. Paldies, priekšādātāji, komisāri, kungs, godāmie kolēģi. Jā, mēs esam e, ļoti pārliecināti par to, ka tirzniecība veicina ilgspējīgu attīstību, un tieši tāpēc mēs arī atbalstām sarunas ar Vietnamu. Vietnama ir valsts, kas var nodrošināt labklājību cilvēkiem. Mēs uzskatām, ka šīs septiņas sarunu kārtas bija daudzsološas, taču mums ir arī jāsaka, ka labklājību un ilgtspējību var nodrošināt tikai tad, ja mēs garantējam godīgus nosacījumus. Un šeit, jo īpaši mums ir būtiskas trīs jomas. Pirmkārtām te ir runa par dzīvnieku aizsardzību un par eh, starptautisko dzīvnieku eh, normu ievērošanu, piemēram, citas. Uh, ir jāvēršas pret retu sugu tirdzniecību. Otrakārt ir runa par pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu šajos procesos, un treškārt, protams, ir runa par to, kā mēs nodrošināsim, lai pamata darba ņēmēja tiesības, vīdes standārti un sociālā standārti varētu tikt nodrošināti, jo īpaši, ja ir runa par uzņēmumu tirzniecību ar Vietnamu. Tātad, kā nodrošināt uh, labāku ilgspējīgumu? Lielas paldies, priekšēdētāji! Rinaldi. Rinaldi, kungs, lūdzu jums vārds. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Šī, šis ir viens no daudzajiem brīvās tirsniecības noliegumiem, un tajā ir iekļauts arī visas svarīgākās jomas, kā to esam piedzīvojuši citos gadījumos, piemēram, publiskais iepirkums un nolīgums nedrīkst kavēt Uh, Vietnamas iedzīvotāju piekļuvi ģeneriskiem medikamentiem. Mēs uh, nevēlamies uh, kaut kādas automātiskas klauzulas, mēs vēlamies, lai kaut kas tiktu darīts arī izcelsmes norādēs. Mēs nevēlamies uz, uh, atbalstīt diktatūras, kas ierobežo izteiksmes brīvību, kas ie, apspiež uh, minoritātes, piemēram, uh, kristiešus, kas dzīvo kalnu reģionos. Viņi tiek vajāti. Ļoti maz ir uh, iespējas izpausties pilsoniskai sabiedrībai, pat uh, rakstīt savu internetu dienas grāmatu Vietnamā ir grūti. Ko komisija ir paredzējusi darīt, lai uh, tiktu ievērotas uh, cilvēktiesības un brīvības, vai ir paredzēta uh, nolīgumā apturēšanas klauzula? Mums ir nepieciešamas garantijas par to, ka tiks ievērotas cilvēktiesības. tiesības. Mēs nevēlamies, lai tirzniecības nolīgumi kļūtu par pašmērķi. Mēs vēlamies, lai tie veicinātu Vietnamas attīstību un progresu. Šis uh, nolīgums ir ļoti specifisks gadījums. Paru, palūkosimies, kas notiek sarunās ar Singapūru, Malaiziju. Es ceru, ka turpmākais sasaukums būs vēl prasīgāks nekā šis. Tagad vārds Zahradilkungam. Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, komisāra kungs, esmu bijis uh, Uh, referents par šo nolīgumu Inta komitejā. Tas man bijis liels gods uh, divu iemeslu dēļ. Pirmkārt tādēļ, ka uh, Vietnama ir uh, tirgus, kas strauji attīstās, uh, tur pieaug labklājības līmenis, un otrkārt uh, tas ir ļoti simbolisks nolīgums daži, tikai daži cilvēki zina, ka Čehijas republikā ir lielākā vietnamiešu kopiena visā, salīdzinot ar visām pārējām Eiropas Savienības dalību valstīm. Un tādēļ man bija eh, tas eh, prieks un gods pildīt šo pienākumu. Kā referents, es varu konstatēt, ka sarunas virzījās uz priekšu raidi, raiti un kābās puses ir panākušas vienošanos jau vairākās sadaļās, un es arī ceru, ka uh, vienošanās tiks panākta līdz gada beigām. Inta komitejā mēs uh, pieņēmām līdzsvarotu rezolūciju, kas veicinās uh, sarunu uh, Uh, progresu. Mēs esam norādījuši uz vairākām prioritātēm, kas būtu jāievēro šajā sarunās, un minēšu tikai dažas no tām. Pirmkārt, mēs vēlamies, lai visas normas šajā nolīgumā atbilstu PTO normām. Uh, lai tiktu nodrošināta pilnīga piekļuva tirguma, atsakoties no tarifu un netarifu barjerām, tāpat lai abas puses respektētu tiesības regulēt, tā skaitā piekļuvi publiskam iepirkumam un lai tiktu nodrošināti vienādas spēles noteikumi visiem pakalpojumu sniedzējiem un lai būtu paredzēts arī mehānisms um, strīdu noregulēšanai un lai tiktu garantēta tiesiskā paļāvība un lai abas puses respektētu intelektuālā īpašuma tiesības, lai tiktu izpildītas fitosanitārās un citas sanitārās normas un lai arī tiktu pilnībā īstenoti starptautiskie standarti cilvēku tiesību, darba tiesību un vides uh, aizsardzības jomā. Es vēlos pateikties visiem kolēģiem, ēnu referentiem un uh, darbiniekiem par atbalstu šai darbā un ceru, ka plenārs sēdē šīs jautājums gūs plašu atbalstu. Liels paldies! Tagad Mērfī kungs. Priekšādātā šī rezolūtība piedāvā pilnīgi izvēles brīvību lieliem uzņēmumiem, lūk, tiek virzīts priekš strauja brīvā tirnicības nolīguma noslēgšana. Protams, ka mums šeit ir tie obligātie, jā, um, pienākumu attiecībā uz cilvēktiesībām, sociālu atbilstību. Šur un tur kaut kas ir iekļauts. Bet faktiski tā ir vienkārši ceļu karte savstarpējai tirgu atvēršanai, tālākai liberalizācijai, privatizācijai. Uh, lai garantētu, lūk, it kā godīgi konkurence Vietnams un Eiropas uzņēmumiem. Te tiek aicināts invers, īstenot investoru valstu strīdus risināšanas mehānismu, kur tad valdības attiecīgi var e, rīkoties e, un iejaukties šajā milzīgajā peļņas gūšanā un alkatības demonstrēšanā. 2,3 miljonu dolāru e, tika piešķirti soda naudā Eiropas e, uzņēmumiem, bet ne jau uzņēmumu Vietnamā ir jāspēcina, bet gan darba ņēmēji. Tur ir pārkāpumi starptautiskās darba organizācijas e, normās un tiek izmantots bērnu darbs. Pret to mums būtu jācīnās. Paldies tālāk, e, Bastians Belders. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Paldies, priekšādātāji. Esmu šeit, šajā pusē. Priekšādātāji, rezolūcija, par ko mēs balsosim, saka, ka mēs varam īstenot atbilstīgu divpusēju dialogu starp Eiropas Savienību un Vietnam par, par cilvēktiesībām un ka tas jāskata kā būtisks priekšnosacījums tirniecības attiecību uzsākšanai. Un tieši tāpēc vēlos vēst jūsu uzmanību uz ļoti traģisko kristiešu situāciju Vietnamā un paldies Rinaldī kungam par viņa izteikumiem šai kontekstā neskatoties uz to, ka, ko, ka tiek tur runāts, ka tiesības tiek ievērotas, nē, kristieši jau gadu desmitiem tiek apbežoti un pret viņiem tiek īstenot visu veidu diskriminācijas šajā valstī. Tā tas ir ne tikai Vietnamā vien. Kalnu teritorijās redzam, ka cil šie cilvēki nevar īstenot tiesību aktus nevar īstenot savu uzņēmēju darbību tiesību aktu dēļ, nevar sniegt pakalpojumus, jo regulējums ir pārliecīgs, pārliecīgs. Tā tas, piemēram, Ilangas reģionā notiek. Tur redzējām, ka militārie spēki ienāk reģionā, noslauk cilvēku mājas gar zemi, uh, Nu, kaut kādu apsvērumu dēļ, un cilvēku tiesības netiek ievērotas. Viedams varas iestādes šos cilvēkus neaizstāv. Mums ir jāpārliecinās, ka ne, nerunājam tikai tukšiem vārdiem, bet cilvēktiesības tiešām tiek aizsargātas. Paldies. Jā, Prūst. Paldies tālāk, Franks Prūsts. Misjē. Jā, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, šo pēdējo gadu laikā Āzijas lomas pasaules ekonomikā strauji pieauga. Rietumu valstu tirgi pārdzīvo krīzi un ar grūtībām to pārvar, bet Āzijas valstīs izaugsmas līmenis ir 5-6% un dažkārt pat mērāms divciparu skaitļos. Eiropa nevar uh, vienkārši noskatīties šai procesā Uh, Āzijas uh, jaunietekmes valstis kļūst ar, uh, par ar vien nozīmīgākiem tirzniecības partneriem. Mēs esam, diemžēl, līdz šim atstājuši novērtā šo attīstību, un tagad mums ir jālabo kļūdas. Vietnamas at ekonomikas pieauguma tēms ir 5%, tas mums jārespektē un mums ir jāveido spēcīgāks ekonomiskās attiecības ar šīm valstīm. Mēs esam uzsākuši sarunas ar Vietnām par brīvās tirzniecības nolīgumu un šīm procesam ir jānorīt tā, lai abas puses būtu apmierinātas. Eiropā ir jādomā par mūsu uzņēmumu un svarīgāko nozaru aizsardzību uh, tirgus atvēršanas procesā. Mums ir jārūpējas, lai ieguvēja no šā nolīguma būtu Eiropas Savienība. Vietnama pārsvarā importē no Eiropas Savienības augstās tehnoloģijas izstrādājumus. Uh, Eiropas Savienības uh, Uh, pieredze šai jomā ir vienīgā konkurences priekšrocība, kas vēl Eiropas Savienībai pasaulē. Tādēļ mums ir jāizmanto šī uh, saukstās tehnoloģijas un pieredze, lai uh, sakārtot Eiropas ekonomiku. Mēs nedrīkstam palaist garām šo iespēju veidot tirzniecības attiecības ar Āziju, lai Eiropa patis spētu labāk konkurēt starptautiskajā pasaules tirgu. Paldies, tagad vārds Mārtiņa kungam. Paldies, priekšādātā. Es atzinīgi vērtēju šīs izniecības sarunas, bet man jāsaka, ka pretēji saviem kolēģiem, man jādo, jāsaka, vajadzētu šeit vairāk runāt par ko vairāk nekā tikai tirgus atvēršanu. Pirmām kārtām būtu jāpārliecinās, ka kāda vienošanās, kas tiek slēgta, veicinātu godīgu, taisnīgu izaugsmi e, Vietnamā un izvairītos no šīs zemes sagrābšanas problēmām. Un nevēlamies, lai tiktu slēgts brīvies tirniecības nolīgums un Vietnamā turpinātos šāda zemes sagrābšana no Eiropas uzņēmuma puses. Tieši tāpat kā pārējie kolēģis arī grib uzstāt, ka šāda nolīguma ietveros ir jābūt ļoti ļoti spēcīgām cilvēktiesību klauzulām un noteikumiem. Manai grupai tā būs pilnīgi noteikti sarkanā līnija, uz to uzstāšu. Par dzīvnieku labturību runājot, ir svarīgi šo jautājumu, protams, iekļaut jebkura veida nolīgumos ar Vietnamu, jo dzīvnieku situācija šajās valstīs ir sasaistīta arī dažādiem fitosanitāriem noteikumiem, un šie noteikumi Vietnamā ir vienkārši briesmīgi, neeksistējoši. E, līdzīgi kā ar Koreju mums tas to izdevās panākt. Tas pats jādara attiecībā uz Vietnamu. Uzvedzot priekšādātāju, domāju, ka vienošanās ar Vietnamu Vietnam, lai cik svarīgi tā arī nebūtu, ir tikai tāds e, prekursors tālākai reģionālajai vienošanās panākšanai, un tāpēc es domāju, sarunas ar ASEANu būtu jāsāk pēc iespējas ātrāk. Paldies. Paldies, saka priekšādātājs tālāk Bielankungs. Priekšādātāji. Daudzpusē brīvās tirniecības sistēma atspoguļo to, ka ir nepieciešams uz tirgus pamatot tirniecības konteksts starptautiski, tā, tas nāks par labu visiem pilsoņiem. Vietnamā ir ļoti dinamiska ekonomika, tā ir viena no ASEAN loceklēm. Un tā ir panākusi 8% izaugsme gadā, tāpēc ceru, ka sarunas varēs turpināties un noslēgties šī gada beigās. Un līdz ar to šī sadarbība ar šo partneri varētu padziļināties. Uzsvers jāliek uz to, ka nepieciešams veicināt brīvu un godīgu konkurenci. Tarifu un netarifu barjeras ir jānojauc tirzniecībā jāpatur prātā, ka Vietnama ir valsts, kurā tomēr joprojām notiek arī cilvēktiesību pārkāpumi. Pastiprināt sadarbības starp PS e un Vietnamu ir jā, jāspēcina arī šajā jomā. Paldies. Tālāk došu vārdu ASEAN delegācijas vadītājiem Werneram Langeram. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu teikt Almuņas kungam, ka Vietnama ir ekonomikas eh, veiksmes stāsts, un Mārtina kungam es gribētu teikt labāka nolīgums ar visām desmit eh, ASEANA valstīm. Tas īstenībā neatbilst realitātē, jo mm, ekonomiskās un sociālās atšķirības ir pārāk lielas, lai varētu cerēt uz šādu kopēju nolīgumu. Uh, Es domāju, ka eh, būtu pareizi vest sarunas ar piecām eh, valstīm par eh, šo tirzniecības nolīkumu, ar septiņām valstīm par partnerības un asociācijas nolīkumu Un uh, Zahradila kungs uh, šajā ziņojumā pilnīgi viss ir iekļauts šeit, neko vairs nevajag uh, papildināt. Es uzskatu, ka labām ekonomiskām attiecībām ir jāiet kopā ar politiskajām brīvībām, viedokļu brīvībām un reliģijas brīvībām. Partneri Vietnamā to ļoti labi zina. Pēdējā apmeklējumā 2013. Uh, gada rudenī mēs ar visiem mūsu sarunu partneriem intensīvi par to apspriedāmies. Mani izbrīnīja tas, eh, ar kādu eh, eh, bezcerību komunistiskā partija ir noraidījusi visas reformas. Šai valstī ir īpaša pieredze, un es ceru, ka pēdējā partijas kongresā kaut kādas iespējas mums pavērsies. Vietnamā ir ļoti plaša interneta piekļuva, bet vienlaicīgi Tiklīdz jūs kaut ko e, sakāt pret režīmu, tā jūs apcietina un jūs aiztur. Tas īsti nav savietojami. Tieši tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti pareizi, ka parlaments aicina komisiju vest visaptverošas sarunas. Es apsveicu, ka mums ir mēķis e, pielikt šiem sarunām punktu līdz šī gada beigām. Taču e, nākamais solis ir mums ļoti daudz dažādu brīvās tirdzniecības nolīgumu, kurus, kuru sarunas arī vajadzētu pātrināt. Uh, Nav nekādas jēgas mums ātri strādāt, un pēc tam dalībvalstis kavēs ratifikāciju. Jebkurā gadījumā es priecājos par šīm sarunām un vēl daudz veiksmes komisijai. Lielas paldies! Tagad vadīja Ikučetas kundzei vārds. Komisār kungs! Kopš šo sarunu aizsākšanās par brīvā tirsniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vietam, kas aizsākās 2012. gadā, ir spērta lielu soļus priekš, lai definētu šīs vienošanās ietvaru un sāktu to un iziet finišu taisnē uz tā noslēgšanu. Ja mēs esam atgādinājuši Vietnamai par darba tiesībām, par cilvēktiesībām un cerams, ka šis nolīgums būs arī tāds izšķirīgs solis šo tiesību aizsargāšanā Vietnamā, gribu uzsvērt, cik ārkārtīgi svarīgi, ten iekļaut arī klauzuru palīdzību klauzulu par ilgspējīgu attīstību ar saistošiem nosacījumiem, jo tas taču gal galā ir tas stūrakmens Eiropas politikas izstrādē. Turklāt gribu uzsvērt arī faktu, uh, ka pastāv ļoti dažādas intereses un sarkanās līnijas no dažādām pusēm, bet tam nevajadzētu kļūt par nepārvaramu šķērsli mūsu darbā. Mums cerams izdosies nosaikt labu vienošanos, jo šāds nolīgums beigu beigās piedāvās lielisks iespējas abām pusēm, tādās jomās kā tirdzniecības plūsma, eh, tiešās ārvalstu investīcijas. Un, protams, ka cerams spēcināsim arī strateģiskās attiecības starp uh, Eiropas Savienību un ASEAN reģionu. Es ceru, ka tas nākotnes eh, vienošanās kontekstos tiks ņemts vērā. Kelīkungs tālāk. Uh, Lies paldies priekšādātāji. Tieši tāpat kā citi runātāji. Arī es atzinīgi vērtēju šo brīvās cirniecības nolīgumu eh, ar Vietnamu Mēs esam pēdējā laikā noslēguši ļoti daudz nolīgumus, piemēram, lūk, ar Kanādu, valstīm Dienvidu, Amerikā, ar Koreju. Un ir tiešām vērts noslēgt šādu nolīgumu arī dzen ar Vietnamu. Vietnam ir pelnījusi uzslavu no mūsu puses par to progresu, ko tā ir panākusi pēdējos gados bija tādi gadi, kad mēs par Vietnamu nedzirdējām pilnīgi kā citu, kā tikai tādus vārdus kā karš, Vietkong un nezinu kas. Nē, tirzniecība jau šobrīd uh, tur, turpinās ar Eiropas Savienību no 2012. gadā. Tā bija 23,8 miljārda eiro, 18 miljārdu importa, eh, eiro imports un tā tālāk. Tiešās investīcijas bija vairāk kā 1 miljards dolāru Tāpēc jāsaka, ka, nu, varam izmantot šo punktu, lai attīstītu situāciju vēl tālāk. Tas ir svarīgi mūsu uzņēmumiem, nozarei, ir vajadzīgs eksportēt preces uz Vietnamu. Mēs tāpat laikā piedāvāsim mūsu iedzīvotājiem arī darba vietu ziņā, tā lai viņi varētu izkļūt no krīzes, e, kurā ciešam jau tik daudz gadu. Tāpat laikā, tieši tā kā citu runātāji saka, ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties e, par to, ka nepieciešams respektēt cilvēktiesības Vietnamā, jānodrošina izteiksmes brīvība, runas domas brīvība, preses brīvība tīpaši un es ceru, ka arī šajās jomās mums izdosies gūt panākums. Beigu beigās tā tiešām ir lieliski iespēja, un mums vajadzētu to izmantot, lai, var, lai gūtu tālākus panākumus, un varbūt, ka līdz šī gada beigām nolīgumu izdosies jau noslēgt. Paldies, saka priekšādātājs, dāmas un kungi, mums brīvā mikrofona procedūra neviens nav pieteicies. Nu, tāpēc došu uzreiz vārdu komisāram Almonijam, kas nāks klajā ar noslēgumu vārdiem. Lūdzu. Liels paldies priekšādātāji! Liels paldies visiem deputātiem, kas uh, uzstājās šais diskusijās. Lielākoties, protams, jūsu teiktais saskan ar komisijas pozīciju par to, ka šis brīvās iniciatīvas nolīgums būtu iespējams gadījumā jānoslēdz vēl šogad. Un eh, jūs piekrītat mums arī tajā, ka šis nolīgums nāks par labu abām pusēm un daudzos aspektos. Nu, ļaujiet man varbūt eh, komentēt jūsu izteikumus un bažas. Pirmām kārtām jautājums par cilvēktiesībām. Jā, tā arī to, mēs arī to skatām par ārkārtīgi svarīgu, jo galu galā mums ir jāaizsargā mūsu tirniecības partneru cilvēktiesības. Cilvēktiesību jautājums tiek skatīts mūsu institucionālajā dialogā, e, esam vietnams partnerības un nolīguma kontekstā. Un mēs pilnīgi noteikti ļoti uzmanīgi sākosim līdz situācijai, lai raudzītos, ka cilvēktiesības tiek aizsargātas un e, tās netiktu apdraudētas šajā valstī. Par darba tiesībām runājot. Darba tiesību jautājumi arī tiek skatīti tirzniecības un ilgspējīgas attīstības sadaļas ietvaros brīvā tirzniecības nolīguma kontekstā un šobrīd strādājam pie konkrēta formulējuma. Mūsu saruna vedēji ir spējuši vienoties par tādu ļoti striktu, skaidru valodu jautājumos, kas attiec uz starptautiskās darba organizācijas normām, un tāpat progress gūts arī no, izstrādājot noteikumus par to, kā tiek nodrošināta darba aizsardzības noteikumi. Visi jūs pieminēti elementi, to starp arī dzīvnieku labturība, dzīvnieku labturība ir jautājums, kas. Uh, šobrīd vēl nav atrisināts. Vietnama vēlas to īstenot citas sadaļas ietvaros, bet mēs turpinam sarunas īstenot, lai, mm, lūk, arī sadaļā iekļaut jautājumu par sanitāriem un fitosanitārajiem noteikumiem. Tāpēc paldies par jūsu izteikumiem, paldies par jūsu komentāriem un es patiešām ceru, ka parlamenta nākamais sasaukums jau savos pirmajos darbības mēnešos varēs eh, atbalstīt komisiju, un mēs varēsim kopīgiem spēkiem veiksmīgi noslēgt sarunas par šo nolīgumu. Paldies! Danke vielmals, Herr Kommissar. Paldies, komisārkungs! Darbie kolēģi, atbildīgā komiteja šo debašu noslēgumā, eh, tāda starptautiskās rīniecības komiteja, ir sagatavojusi rezolūcijas priekšlikumu, uh, Līdz ar to debates eh, mēs uzskatām par noslēgtām. Balsojums notiks šodien 2012. Līdz ar to varam pievērsties nākamajam darba kārtības punktam. Un tas ir eh, īs tur, m, mm, Peterlis kunga eh, ziņojuma izklāsts. Ziņojums ir par sarunām par.